Kolēģi, if you can take your seat. Kolēģi, lūdzu iesāciet, <clears throat> ieņemiet savus vietas un mēs ķersimies pie darba. Sāksim ar balsojumu. Tran un Itra komitejas kopīgā sēde. Mums jābalso par Connecting Europe. Gribu sveikt pie mums kolēģis no Itra komitejas. I assume everybody's got voting cards. You need a voting. Jums ir nepieciešams balsošanas kartītes, lai varētu balsot. Fans. Jo nevarēs balsot vienkārši paceļot roku. Ok, Mr. Krāmer. Jā. Krāmerkungs, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikt ka mēs šodien piedalāmies pasākumā eh, pēc tam, kad eh, bija notikuši lieli mm, protesti vakardien. 22.41. mēs saņēmām balsošanas sarakstu ar kompromisiem. Eh, par kompromisiem mums nebija iespēja diskutēt. Nē, bija tikai tādi kompromisi, par ko vienojās divas lielās politiskās grupas. Ja četras grupas vēlējās mazākās grupas vienoties par kompromisiem, tad tas nebija iespējams. Procedūra pēdējā brīdī mainīja mainījās. Un koordinatoru sanāksmē mēs teicām, ka mēs vēlēsimies balsot atsevišķi. Trīs politisko grupu koordinatori bija par, divu pret un viens atturējās. Mēs to pieņēmām. Un tagad mēs dzirdējām, ja jau lielās grupas ir pret to, tad vairākums ir pret, nu, un viss ir kārtībā pēc tam procedūra tika grozīta, ka ne, un pateica, ka nebūs atsevišķo balsojumu. Pēc tam uh, tika teikts, ka būs atsevišķais balsojums par tekstu, nevis par pielikumiem. Tad atkal vakar dzirdējām, ka nebūs atsevišķā balsojuma. Nu, izskatās, ka mēs vairs nevaram balsot par to, ka citiem var atšķirties viedoklis. Un vakardien mēs nesaņēmām Eh, balsojumu sarakstus saulaicīgi un eh, visu laiku procedūra tiek pārkāpta, mēs pārbaudīsim visu, eh, visus parametrus, vai šī balsošana patiešām norisinās saskaņā ar reglamentu un ir legāla. Paldies. Jā, nu mēs šeit nerunājam par TNT. Tagad balsosim. Jā, nu par to es arī e, izteicos, saka Krāmerkungs. Priekšstādātā kungs, mums ir, mums ir 69 kompromisa punkti balsojami, un tas būtu 85 lapušu plašumā. Es vēlētos uzzināt, vai e, multilingvisisma e, noteikumi tiek ievēroti. Sekretariāts no ITRA komitejas man teica, ka jā. Jā. Yeah. So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 Abām eh, komitejām ir eh, jābūt klātesošām, bet eh, sākumā izmēģināsim, vai darbojas tehnika. Tātad sākam balsot. Everybody voted. Vai viss nobalsoja? Okay. You need to move over to Joe. Es zinu, ka Džons nav ieradies. Bet jums ir jānobalso viņa vietā, lai mēs varētu redzēt, vai nav neviena uh, lieka. Trešā uh, iekārta nedarbojas, vai tehniķi varētu šeit nākt tālāk. Beidzam balsot. Are we okay? All right, let's start then. Labi. Pirmais pants. Tagad būs īstais balsojums. Put your hands down while Ines moves over. Jūs varat nolaist rokas. Okay, rapporteur ready, Ines? Vai referents ir gatavs? Go! Labi, sākam. Nu, šis ir tikai pirmais kilometrs maratonā. Pirmais pants, pirmais kompromis, kas par pret atturas pieņemts. Mr. Turmes is an addition, those in favor. Turmes kungrozījums papildinājums, kas par pret atturas noraidīts. Next is compromise 1A. 1A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 24. grozījums. Those in favor. Par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 235. kā papildinājums, kas par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas pieņemts. 236. 236. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 13 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 30. par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 32 now. 32. grozījums. 32. par pret atturas pieņemts.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 Pieņemts. 263. par pret atturas noraidīts. Kompromis. Piektais kompromiss. Jums ir laiks to atrast. Kas par pret atturas pieņemts. 272. par pret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 atturas noraidīts. 279. par pret atturas noraidīts. 36. un 280. ir identiski, kas par tiem pret atturas pieņemti. Sastais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 284. par pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 297. tikau, kas par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss, kurš par pret pret, atturas, pieņemts. 305. grozījums. Nē, tomēr 9. Eh, kompromiss saka priekšsēdētājs, kas par pret, atturas, pieņemts. Tagad 305. kas par pret, atturas, noraidīts. 306. kurš par pret, atturas pieņemts. 307. kas par pret atturas pieņemts. Regi 16. kurš par pret atturas noraidīts. Desmitais, desmitais kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. 310. kā papildinājums, kas par pret, atturas, noraidīts. 11. kompromiss, kas par pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Next one is three, two. 322. par CO2 tīkliem, kā papildinājums, kas par pret atturas pieņemts. Vote is open then on. Varam pārbaudīt, sākam balsot elektroniski. par 322. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Nu, es domāju, iznākums ir visai nepārprotams. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums Vai kādam ir uh, pretenzijas pret mutisko grozījumu? Līdz ar, ja ne, eh, kolēģi nevar piekrist, tad mēs nevaram tagad balsot par mutisko grozījumu. Tagad 14. kompromiss. All those in favor? Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 43. par? pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss, divi iepriekšēji grozījumi atkrīt. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Amendment 45. 45. grozījums par Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 349. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 16. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 17. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 18. kompromis, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 355. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Trīsimti 70. Manā balsojuma sarakstā šis grozījums atrodas 18. lapsē, citos varbūt 16. Kas ir par? Pret? Atturas? Noraidīts. 19. kompromiss. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 20. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Labi, sākam balsot elektroniski par 20. kompromisu. As everybody voted. Ja visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. And that is adopted. Pieņemts. 353. Pievienot vārdus energoefektivitāte, energy efficiency. Tur mēs kunga grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa dēļ eh, pārējie atkrīt. 21. kompromiss, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromis, kurš par, pret, atturas pieņemts. 388. Marinesku grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 57. kurš par, pret, atturas pieņemts. 389. kurš par pret atturas noraidīts. 390. kurš par pret atturas. Varbūt pārbaudīsim. Labi, tad eh, nobalsojam vēlreiz ceļot roku. 390. kas par pret atturas pieņemts. 23. kurš par pret atturas Atturas pieņemts. 395. 395. kā papildinājums, kas par pret atturas noraidīts. 399. kas par pret atturas noraidīts. 396. par pret atturas noraidīts. 397. par, pret, atturas noraidīts. 398. un 4. identiski, kas par, pret, atturas noraidīti. Regi 20. Kurš par, pret, atturas noraidīts. 400 ir pirmais mutisks grozījums, vai kāds ir pret mutisko? Labi, kolēģis iebilst, tātad par mutisko nebalsojam. 401. bez mutiska grozījuma, kurš par pret atturas noraidīts. Regi 23. daļa, kurš par pret atturas noraidīta. 402, 403 identiski, kas par abiem pret atturas. Varbūt pārbaudīsim. Nobalsim elektroniski par 402, 403. As everybody voted, vote is closed. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Ir viens liekas kolēģis, kas balso no ETP grupas. Labi, tagad viss kārtībā. Meķu izņēma savu balsošanas kartīti. Jūs gan savu nelieciet iekšā. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Regī 21. un budžeta 20. identisks grozījums, kas par pret atturas noraidīti. 58. referentu grozījums par pret atturas pieņemts. 405. kas par pret atturas noraidīts. 59. kas par pret atturas pieņemts. 404. 404. kurš par pret atturas pieņemts. 60. kurš par pret atturas pieņemts. 406. kurš par pret atturas noraidīts. 407. kurš par, kurš pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas pieņemts.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 25. kompromiss. Nu, jums uh, tagad došu nelielu brītiņu sameklēt grozījumu. Tas ir um, pēc vairākām lapusēm. Manā sarakstā tā ir 27. lapus. Es nezinu, liberāļu sarakstā, kura lapus tā ir. Tātad 25. Uh, grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 26. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 27. kompromiss. Balsosim par to, ka to atradīšu. Atradu, jā. Pašā lapas augšā. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 28. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 476. kas par? Tas atkrīt. Where are we? This is in the compromise. With yeah. Ah, sorry, amendment 71. Atvainojos, saka priekšādātais, man misējās. 71. grozījums. 476. atkrīt, jo pieņēma kompromisu. 71. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Divdesmit devītais kompromiss, kas par Groša kungs, lūdzu par procedūru. For... Gribēju teikt, ka 483. bija identisks ar 71. Jūs to nepaziņojāt. Jā, jā, jā, sorry. Atvainojos. Jā, es kļūdījos. Jā, labi. Bet tik un tā abas noraidījām. 29. kompromiss tagad. Kas par? Nē, tomēr tas tika pieņemts, saka priekšsēdētājs. 29. kompromiss tagad. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromiss 30. 30. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Piecsimti četrpadsmitais, kas par? Kas par 514? Kas par pret atturas noraidīts? 498. Atradāt visu šo grozījumu 498. kas par pret atturas noraidīts. Regi 23. 4. daļa, kas par pret atturas noraidīts. Regi 23. 5. daļa, kas par pret atturas noraidīta.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 pret atturas noraidīts. 78. kas ir par pret atturas pieņemts. 524. kurš par pret atturas pārbaudīsim, nobalsosim elektroniski par 524. sākam to darīt tagad. Ulčīt. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Piecsimt divdesmit trešais, piecsimt septiņdesmit otrais par abiem kopā, kas par pret atturas. Pārbaudīsim nobalsojam par šiem grozījumiem eh, tagad elektroniski. Nē, nē. Nav uh, noraidīti, tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Jā, nu tagad ir noraidīts. 79. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 525. kas par pret pret atturas noraidīts. 80. par pret atturas pieņemts. Budžets 25, kurš par pret atturas pieņemts. 527, kurš par pret atturas pieņemts. 526. kurš par? Pret. Atturas. Man izskatās, ka pieņemts, bet drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot par 526. Everybody, EPP now has two too many. Divi par daudz no ETP grupas. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Number 81. 81. grozījums, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 529, 530, atkrīt. Piecsimt trīsdesmit pirmais, kurš pār? pret atturas noraidīts. 32. kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. 27. regija, kurš ir par pret atturas noraidīts. 33. kompromis par pret atturas pieņemts. 548, 549, abi identiski, kas par, pret, atturas, noraidīti. 550 par, pret, atturas, noraidīts. 547, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 551. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 552. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 553. Kurš ir par? Pret. Atturas norādīts. 89. par? Pret. Atturas pieņemts. 90. kas par? pret atturas pieņemts. 555. par pret atturas noraidīts. 35. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas pieņemts. 562. kā papildinājums par pret atturas noraidīts. 93. kas par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas pieņemts. 563. un 64. identisks par pret atturas noraidīti.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 atturas. Nobalsojam vēlreiz. 95. Kas par? Tagad jau ir labāk. Pret. Atturas pieņemts. 567. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Regi 28 atkrīt. 96. grozījums, kurš ir par? pret atturas pieņemts. 36. kompromis par pret atturas pieņemts. 571. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par šo grozījumu. Same too. So, Georgios Matio, can you take your thing? Georgios, vai jūs varat izņemt kartīti no iekārtas? Ok, ok. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Regi 30, those in favor. Regi 30, kurš par? Pret? Atturas? Nobalsojam elektroniski, sākam balsot. One. Georgios, can you do the honors again, please? Thank you. Vote. Georgios, vai jūs varat atkārtot? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 573. 573. Those in favor. 573. par, pret, atturas, grozījums norādīts. Regi 31, kurš par, pret, atturas, norādīts. 574. kurš par pret atturas noraidīts. 98. kurš par pret atturas pieņemts. 574. kurš par pret atturas noraidīts. 576. par pret atturas pieņemts. Regi 32 atkrīt. 577, 578, kas par šiem grozījumiem pret atturas noraidīti. 37. kompromiss, kurš pār Vēlreiz, tātad kurš ir par 37. kompromisu, kurš pret, atturas, grozījums pieņemts? 582. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 34 regī, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 38. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. budžeta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 540, 584. kurš par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 585. kurš par pret atturas noraidīts. 586. par pret atturas pieņemts. 101. un 578. identiskas par pret atturas pieņemti. 39. kompromiss, kurš par pret pret, atturas, pieņemts. 39a kompromis, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 39b, kas par, pret, atturas, pieņemts. 39C. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 39D. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Nu, izklausās pēc uh, autobusu numuriem. 39E. Tas ir autobus, kas dodas uz Warringtonu, kurš ir par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 atturas pieņemts. 39 J, kas par? Vai izlaidu I, nu es pats sevi esmu apsteidzis. 39 I atvainojos, kas par? Pret, atturas pieņemts. 39 J, kas par? Pret, atturas pieņemts. 39 kā. Kurš par? Nu, tikai divi kolēģi šeit ceļ roku. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 39 kā elektroniski. EPP 1, 2, to say EPP. 2 EPP. One EPP too many, Matthew. Viens liekas no ETP grupas. Tagad viss kārtībā. Nu, Džordžs visu laiku ir tāds kā upurjērs, viņš visu laiku izņem savu kartīti ārā. Esam beiguši balsot un grozījums ir pieņemts. Fence at a time, Georges. One fence at a time. Where are we going to now? Now we go to compromise 40. kompromiss. 40. Everybody found it. Vai kolēģi to ir sameklējuši? Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Trīssimts eh, trīsdesmit eh, ceturtais, kas par pret noraidīts. Četrdesmit pirmais, kas par pret atturas pieņemts. 742. kā papildinājums, kas par pret atturas noraidīts. 42. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. 43. kompromiss. Atvainojos, izlaidu regi viens, saka priekšsēdētājs, kas par, pret, atturas. Labi, pārbaudām, nobalsojam elektroniski, sākam balsot. Everybody voted. Vote is closed. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Compromise 43. 43. kompromiss. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 109. kas par pret atturas pieņemts. 110. kurš par pret atturas noraidīts. 116. Kurš ir par? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 44. kompromiss. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 44A. Atgriežamies pie autobusu maršrutiem. Kas par 44A pret atturas pieņemts? Budžets 3, kas par pret atturas pieņemts. 44B, kas par pret atturas pieņemts. 127. valodniecisks eh, kopīgi ar 131. kas par pret atturas noraidīti, 132. kas par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums, kurš ir par pret atturas pieņemts. 134. kurš par pret pret, atturas pieņemts. 44C kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Sestais, kurš par, un par 137, par abiem kopā, kas par, pret, atturas pieņemti. 140, kurš par, pret, atturas noraidīts. 141. kas par pret atturas noraidīts. 44. D, kurš ir par pret atturas pieņemts. 44. E kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. Regi 8, kurš ir par, kurš balso pret, atturas pieņemts. 101. kas pār pret atturas 151. kas ir, tātad sākam balsot elektroniski par šo. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 150. kas par pret Atkārtojam, kas par pret atturas noraidīts. Labi, nobalsojam elektroniski, sākam balsot. Oh, Jim's throwing the bottles now. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Kur mēs tagad esam? Nākamā lapusi. Kompromiss 45 par pret atturas pieņemts. 154 papildinājums par pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt? Labi. Pārbaudīsim. 154. kā papildinājums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? EPP divas balsis par daudz. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 157. par pret atturas. Pārbaudīsim 157. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 46. kompromiss par pret atturas pieņemts. 160 par pret atturas. Pārbaudīsim 160. To. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 161. pār pret atturas noraidīts. 47. kompromiss par pret atturas pieņemts. 168. par pret atturas pieņemts. 167. par pret atturas pieņemts. 48. kompromiss par pret atturas pieņemts. 173. par pret atturas pieņemts. 174. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 174. Pār, uh, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Č 49. kompromiss par pret atturas pieņemts. 176. par pret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 atturas pieņemts. Regi 5 par pret atturas pieņemts. 180. Eh, divas daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 181. par pret atturas noraidīts, 182. par pret pret atturas. Pārbaudīsim 172. Man liekas, tas ir pieņems, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 atturas eh, pieņemts, 51. kompromiss eh, par pret atturas eh, pieņemts. 194. par pret atturas pārbaudīsim 74. sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 Noraidīts. 209. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 210. un 211. identiski. Vēlaties pārbaudīt 209. 29. pārbaudām sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 210. Uh, un regi 11 identiski par. Pret. Atturas pieņemts. 211. Uh, par. Pret. Um, atturas um, pieņemts. 212. par. Pret um,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 pret, atturas, noraidīts. 219. par, pret, atturas, noraidīts. Rega 12 par, pret, atturas, pieņemts. 220. par, pret, atturas, pieņemts. 221. par, pret, atturas, pārbaudīsim 221. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 222. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 222. Jo ļoti maz cilvēku nobalsojuši. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši?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 esam nonākuši pie galīgā mazuma. Vai es varētu tikai atgādināt, ka saskaņā jauniem notikumiem būs trīs basojumi, ņemot vērā, ka ar mums kopā ar ITRE pārunu mandātiem. Vispirms basosim par mandātu, tad būs leģislatīva rezolūcija, un tad būs trešā daļa, vai visi piekrīt. Tātad leģislatīvas priekšlikums Elektroniskais balsojums ir atvērts. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Astoņdesmit pār, astoņi pret, tad ir pieņemts likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot tam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 81 par 8 pret 5 atturējušies arī šeit ir pieņemts. Un visbeidzot par starp institūciju pārunām. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 86 par 6 pret 2 turējušies. Varam apsveikt referentus. Mēs varētu dot, lūdzu, lūdzu ļaudis mieru zālim. Es pateicos referentam par lielisko darbu, kas parādīja to, ka varam labi kopā sastrādāties, pat ja kopīga darba procedūra uh, nevienmēr viegla. Mēs turpināsim ar padomu sārunas, un es domāju, ka mēs turpināsim lietas risināt konstruktīvi. Aicinu visus itre komitejas locekļus doties uz 5B 001, kur turpināsim balsošanu. Paldies, un priecīgs Ziemassvētkus visiem! Lies paldies, tagad eh, desmit minūšu pārtraukums, lai itre kolēģi varētu pamest zāli, un pēc tam balsosim par tentēm.